Pirms dodu vārdu komisāram Stelienīdes, kuru šeit sveicu un pateicos viņām arī, ka šo pēcpusdienu ir ieradies šeit, plenārzālē, veselības apsvērumu dēļ. Eiropas komisijas vicepriekšsēdētāja Frederika Mogherīnī nevarēja ierasties. Līdz ar to uzreiz dodu vārdu Stilienīdes kungam. Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji! Godāmie deputāti, dārgie kolēģi! Lībija atrodas svarīgās krustcelēs. Situācija turpina pasliktināties. Iekšēji pārvietotu civilpersonu skaits ir pieaudzis. Vairākos reģionos Begāzī apkārtnē mēs varam novērot patiešām nopietnu humanitāro krīzi. Veselības un izglītības eh, pakāpojumi ir pārtraukti, daudzas slimnīcas un skolas vispār vairs nefunkcionē. Rezerves eh, ir gandrīz sarukušas, nafta netiek eh, vairs ražota un uh, Lībijas dinārs ir ievērojami zaudējis vērtību. Tā rezultātā trūkst plašu patēriņu preču, maizes e, cena ir ievērojami pieaugusi. Drošības situācija arī ir pasliktinājusies. Pamieri, kas tiek vietēji pasludināti, protams, ir apsveicami, bet ar tiem nepietiek nav vispār nekādas tiesiskās kārtības. Daudzās pilsētās noziedzība netiek vispār vairs sodīta, un tas arī palīdz nodrošināt kriminālu noziedzīgu grupēm veidošanos, kas nodarbojas ar cilvēku kontrabandu. Pārāk daudzas dzīvības tiek apdraudētas šajās nedrošajās laivās. Arvien vairāk lībiešu paši mēģina izceļot uz ārvalstīm. Daudzas eh, lībiešu ģimenes ir iztērējušas lielāko daļu savu ietaupījumu un vairs nezina, kā izdzīvot. Lielākajai daļai lībiešu konflikts ir apnicis. Eh, šī situācija ir palīdzējusi tikai teroristiskiem grupējumiem, tādiem kā Daesh, Un e, šos grupējumus nedrīkst ignorēt, jo viņi rada ļoti lielus draudus. Šie grupējumi gūst labumu no kara un no viedokļu atšķirībām Lībijas sabiedrībā. Ja viņi netiek galā ar vietējiem militāriem grupējumiem, viņi nespēja nodrošināt kontrolas vietas. Pagājušā vasarā viņiem izdevās iegūt kontroli uz uh, autoceļa starp uh, Tripoli un Bengāzī. Tas nozīmē, ka šī situācija apdraud ne tikai Lībiju, bet arī kaimiņu valstis. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mums vajadzētu uzstāt uz Nacionālās vienotības valdību. Tādu valdību, kas varētu kontrolēt lielāko daļu militāro grupējumu un valsts institūciju. Ir panākts progress politiskajā procesā. ANO īpašais sūtnis uh, Bernardino Leons ar visu mūsu atbalstu dara visu, kas ir viņa spēkos, lai nodrošinātu, ka Nacionālās asamblējas valdība Tobrukā varētu vienoties ar vispārējo Nacionālo kongresu Tripolē. Um, ANO vispārējā asamblējā starptautiskā kopiena parādīja savu uh, atbalstu Leona centieniem. Tas tika darīts abu pušu un arī pilsoniskās sabiedrības priekšā. Mēs eh, redzam, ka tagad ir veiktas sarunas par vienošanām, un šīs vienošanās tiks parakstītas. Ano, mēs beidzot redzējām kaut ko iedrošinošu. Visa starptautiskā kopiena, tā skaitā visas Lībijas kaimiņu valstis, bija vienojušās par tālāko ceļu. Tas daļēji ir rezultāts arī Eiropas Savienības un tās dalību valstu aktīvajam lobēšanas darbam. Eiropas Savienība ir spēlējusi nozīmīgu lomu tajā, lai šis process tiktu novests tik tālu. Esam patiešām burtiski strādājuši gan dienu, gan nakti, lai atbalstītu Nacionālās vienotības valdību. Pašlaik starptautiskā kopiena ir vienota Liebi, lībiešiem ir jāuzņemas atbildība un jāizveido valdība, kas ļautu pielikt punktu valsts sabrukumam. Mēs ļoti labi zinām, ka pat ja tiks izveidota šādas Nacionālās vienotības valdība, Eh, pārmaiņas Lībijā nenotiks eh, vienas dienas laikā. Būs vajadzīgs laiks, lai situācija uzlabotos, pat ja visas galvenās iesaistītās puses parakstīs šo vienošanos. Tomēr tas ļautu radīt iespējas uzlabojumiem. Tas nebūtu beigas, bet gan sākuma punkts. Es tagad gribētu jums izstāstīt, kāda ir Eiropas Savienības strateģiskie mērķi. Pašlaik mēs gatavojamies dažādām darbībām, lai šos mērķus sasniegtu. Mēs vēlamies drošību, stabilitāti, atbildīgu valdību un tiesiskumu Lībijā. Cilvēki ir pelnījuši dzīvot mierā, un uh, ir pelnījuši, lai viņu cilvēktiesības tiktu aizsargātas. Mēs vēlamies, lai Lībijas ekonomika atkal uzplauktu un lai tā sadarbotos ar Eiropas Savienību. Mēs vēlamies, lai kontrabandisti, kas pelna uz ciešanām, beidzot uh, saņemtu sodus. Mūsu sākotnējie centieni palīdzēt Lībijai nodrošināt kontroli savām robežām un izveidot spēcīgākas institūcijas, varēs eh, izpildīties tikai tad, ja mums būs partneri, ja mums būs eh, valdība, ar ko sadarboties. Taču, tāpat kā mēs paudām pagājušajā nedēļā Ņujorkā, eh, uh, mēs esam gatavi piešķirt vienu uh, simtu miljonu eiro, tik līdz tiks izveidota šāda valdība. Ir paredzēti arī dažādi pasākumi, kurus varētu finansēt ar Eiropas Savienības budžetu un arī ar Lībijas budžetu. Tie visi ir paredzēti drošības un stabilitātes nodrošināšanai. Šī nauda palīdzētu Lībijas institūcijām. Eh, tad dialogu starp eh, dažādajām grupām eh, šajā valstī. Tiktu atbalstīta arī vietējā pašpārvalde, pilsoniskā sabiedrība un, protams, plašsaziņas līdzekļi. Tas ļautu cilvēkiem atkal atsākt normālu dzīvi un ļautu uh, atsākt arī uh, pamatpakāpojumus tādus kā veselības aprūpe. Mēs arī palīdzētu ministrijām, kas ir uh, atbildīgas par migrācijas uh, darbu. Tāpat arī mēs atbalstītu MVU, lai ļautu uh, Lībijā jauniešiem iegūt darba vietas un lai valsts atkal varētu nostāties uz kājām. Tas viss tiktu darīts papildus uh, humanitārajiem darbam, kas uh, tiek nodrošināts, lai palīdzētu uh, visvieglāk ievaināmām sabiedrības grupām. Mēs vēlamies, lai tiktu izveidota Nacionālās vienotības valdība un uh, Eiropas Savienība palīdz ANO plānošanas darbā. Uh, šīs darbs notiek Tunisā, un mēs sadarbojamies arī ar ANO pie ilgtermiņa plāna, kā palīdzēt uh, jaunajai valdībai citās nozarēs. Esam nodomājuši spēlēt arī nozīmīgu lomu visās ieplānotajās darba grupās. Te ir runa par starptautiskās kopienas darba grupām un arī Lībijas valdības darba grupām, kas pašlaik tiek veidotas. Taču tagad patiešām Lībijas pusē ir uh, jāspēr pirmais solis, un šim solim ir jābūt izšķirošam. Neviens šo lēmumu nevarēs pieņemt viņu vietā. Es zinu, ka parlaments vienmēr ir uh, atbalstījis politisku vienošanos, Esmu pārliecināts, ka parlaments eh, spēlēs savu lomu, lai ļautu pusēm panākt eh, stabilu vienošanos. Pašlaik ir pienācis laiks visām iesaistītajām pusēm uzņemties vadību, pildīt savus pienākumus un parakstīt vienošanos. Ir pienācis laiks Lībijai atkal nostāties uz kājām. Paldies! Grazie al komisario Stilianides. Adesso apriamo. Paldies. Sākam debatas ar politisko grupu deklarācijām. ETP vārdā Gabriels Kunds, divas minūtes. Merci, monsieur le président, monsieur le... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Kopš 2011. gada pirmo reizi Lībijai ir ceļa karta, lai uzsākt pilnīgi pārējais posmu. Ir jāuzteic arī Bernārdi Liljonsano augstais pārstāvis Eiropas Savienībai jādara viss, lai viņš tiktu atbalstīts. Uh, Trīs lietas. Dažādajām pusēm tagad ir jāuzņemas savā atbildība. Gan lībieši interesēs, gan arī, jo, lai jo, eh, novērstu reģionālu un starptautisku apdraudējumu. Starptautiskais spiediens ir jāsaglabā. Kā jūs jau norādījāt, komisāri kungs, eh, nē, tagad vairs nav eh, jārunā par terminiem, bet ir jārunā par nacionālas valdības izveidi. Tad es uzstāju uz saikni ar Sāhels reģionu. Esmu jau vairāk kārt atkārtojusi, šīs reģions ir absolūti svarīgs, lai nodrošinātu drošību reģionā. Arī lieliski, ka ir palielināts uh, budžets, kas tiks veltīts šim reģionam arī uh, pievērsīsim uzmanību Malī valsts attīstībai. Tas ir cieši saistīts ar situāciju Lībijā, jo īpaši, kas ir saistīts ar ciņu pret terorismu un kontrabandu. Vēlos arī aicināt Eiropas Savienību aktīvāk sadarboties ar uh, Āfrikas partneru valstīm un izvēršot arī izlūk dienestu darbu šajā kontinentā. Ir Eiropas Savienībai ir jāatbalsta dažādās iniciatīvas, lai vietējā līmenī tiktu atbalstīts miera process, lai aizsargātu bērnu un sievietes. Uh, Tieši vietējais pašpārvalds ir atbildīgs par šiem miera procesiem. Komisāra kungs, mēs esam um, tādā kā, tādās kā krustelēs Lībijas kontekstā, kāds ir šis nelielais plus, kādu var sniegt Eiropas Savienība Lībijā. Mēs varam uh, veicināt stabilitāti, bet jebkurā gadījumā jautājums paliek atklāts. Paldies! Liels paldies, Bosnirāra kungs, divas minūtes arī jums, es un Devada. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies komisārkums par sniegto informāciju, jo ir ārkārtīgi nozīmīgi saprast, ka Lībija ir viens no svarīgākiem jautājumiem ANO ģenerālas asamblējas darba kārtā. Runājot par situāciju Lībijā, mums jau atkal jāatkārtojas. Mēs jau vairāk kārt esam teikuši, ka mēs nedrīkstam vairs vilcināties un zaudēt laiku, bet, diemžēl, ikreiz atkal no jauna uh, Mums šķiet, ka gaisma tuneļa galā ir tepat rokas stiepienu attālumā, bet neizdodas to sasniegt. Tas nav nekāds joks. Mums ir jāsaprot, ka runa ir par vesels valsts likteni, vesels eh, valsts nākotni. Visa reģiona stabilitāte un nākotne ir saistīta ar to, kā situācija attīstīsies Lībijā. Daesh nezaudē laiku. Tas eh, vēršas plašumā, pieņems spēkā un mēģina destabilizēt reģionu un ne tikai šo reģionu. Eiropas Savienība un starptautiskā kopiena nevar pieļaut Lībijas sabrukumu. Un tie, kuriem tik tiešām rūp Lībijas un lībiešu nākotne, nevar uh, pieļaut jaunu kļūdu. Lībija šobrīd ir lībiešu uh, rokās. Humanitārās krīzes uh, situācija ir jāatrisina. Un kā jau augstā pārstāva vairāk kārt ir teikusi, Eiropas Savienība ir apņēmības pilna un gatava rīkoties, un tagad ir jāsaprot, kā Eiropas Savienība varētu palīdzēt Nacionālajai vienotības valdībai. Uh, Ir svarīgi panākt vienošanos, kas eh, apkopot eh, visas iesaistītās puses, bet mums ir jābūt arī realistiem. Neviens, neviena vienošanās nebūs eh, pieņemama visiem, un runa ir par kompromisiem. Jau atkal uz galda ir uh, miera plāns, par kuru ved sarunas Eiropas Savienības pārstāvi, un mums ir nepieciešams jauns termiņš. Tam ir jābūt pēdējam, jo Pretējā gadījumā lībieši samaksās ļoti dārgu cenu, ja šī, šis centiens izgāzīsies. Un ko Eiropa var darīt? Nevajadzētu aizmirst, ka Eiropā ir jārīkojas divās jomās. Vispirms mums ir jāapsver iespējas sankcijas eh, pret tiem, kas neparakstīs šo vienošanos, un tāpat arī pret tiem, kas veicina kārdarbību. Paldies! Paldies! Tagad vārds Demes Māker kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Mēs zinām, ka augstā pārstāva pavisam pamatoti ir eh, izvirzījis šo jautājumu kā vienu no prioritātēm. Iedzīvotāji ir nonākuši briesmīgā situācijā un eh, Nacionālās vienotības valdības izveidošana ir absolūti nepieciešama, bet ir jārūpējas arī par to, lai šajā valstī būtu darboties spējīgas institūcijas. Jūs pieminējāt veselu virkni jautājumu, kuriem vēl nav rastas atbildes, proti darbība tiesu jomā, uh, savstarpēji līdzās pastāvēšana, tātad dažādas iedzīvotāju grupas, kā tās varētu turpināt dzīvot, kā ir iespējams uh, vērsties pret uh, karu noziegumu īstenotājiem un tā tālāk un tā joprojām. Jauniešiem būtu jādod iespēja pašiem mācīties domāt. Ir nepieciešams izveidot neatkarīgu pilsonisko sabiedrību, kas īsteno neatkarīgu politiku. Eiropas Savienībai ir jātiek galā ar izaicinājumiem, jo pretējā gadījumā miers un stabilitāte šajā reģionā nebūs iedomājama. Tātad mums ir jārīkojas pavisam konkrēti. Paldies. Paldies tagad uh, vārds Mauru Barandaranu kungam uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji komisāru kungs, cienījamie kolēģi. Priekšlikums. Uh, Vienošanās priekšlikums, uh, kas ir uz galda, šobrīd ir viena no pēdējām iespējām pēdējā iespēja visām pusēm nolikt ieročus un izveidot Nacionālo vienotības valdību, kas ļaus virzīties uz priekšu miera virzienā un nodrošināt stabilitāti reģionā. Ne jau es viens to saku, to saka arī citi. Mums ir absolūti nepieciešams izveidot pēc iespējas ātrāk Nacionālo vienotības valdību, jo pretējā gadījumā sarunas būs jāsāk no nulles, un tas noteikti būs vēl sliktāk. Uh, Ja vienošanos neizdosies panākt, rezultāts lībiešiem būs vēl uh, sliktāks un tas atstās seks uz visu reģionu kopumā, kas attiec uz valsts balkanizācijas procesu. Tad Īslām valsts spēki vēršas plašumā, Daesh jau šobrīd kontrolē milzīgas teritorijas, un runa ir par organizētiem bruņotiem grupējumiem, kas īsteno savu rīcību Sīrijā un Lībijā. Mums ir jāpanāk vienošanās, kas ļautu stabilizēt reģionu. Nevajadzētu izvairīties no savas atbildības. Mums ir jāizdara viss nepieciešamais spiediens, lai sarunas dotu rezultātus. Mums ir jāsniedz atbalsts Lībijas varas iestāžu pārstāvjiem, lai tie varētu vērsties pret islāma valsti, jo tikai tādā veidā mums izdosies likt pamatus eh, stabilai eh, valstī un stabilam reģionam. Paldies! Paldies! Tagad vārds uz pusotru minūtu nākamajam runātājam. Paldies, priekšsētā! Mēs eh, priecājamies par Bernardino Leons centieniem Tāpat kā mēs priecājamies par centieniem Sīrijā, jo mēs saprotam, ka tas ir vienīgais veids, vienīgais risinājums, vispārējais globāls risinājums šajā reģionā. Komisārs runāja par veselu virkni katastrofu, tā it kā runa būtu par dabas katastrofām, kuras ir nākušas pār Lībiju. 2011. gadā bija vairākas ANO Eiropas Savienības un dažādi Eiropas Savienības dalībās misijas, kas darbojās šajā valstī, it kā cenšoties aizsargāt, bet mums nav izdevies aizsargāt ne lībiešus, ne eiropiešus, un mums ir izdevies tikai uh, nojaukt, iznīcināt šo valsti. Tātad sāksim no sākuma. Tas viss ir novērts pie terorisma eh, izvēršanās, pie milzīga bēgļu pieplūduma, bet šobrīd mums ir iespēja vest sarunas. Mums drīzāk ir lapaticies izmantot militāru darbību. Vakar panāktā vienošanās par labu Nacionālajai vienotības valdībai tajā ir jāiesaista visi spēlētāji, visi nacionālajie spēki. Paceļināsim e, šo darbības virzienu un neļausimies jaunai militārai darbībai šajā reģionā. Tagad vārds Loka Bīlers kundzēte uz pusotru minūti. Paldies, priekšādātāji. Vakar es atgriezos no Tunises, e, tur es tikos ar e, Lībijas partiju pārstāvjiem, ar cilvēktiesību aktīvistiem un ar dažādu cilšu pārstāvjiem. Uh, Eh, no visām pusēm tika pausts atbalsts eh, politiskās vienotības eh, sarunām, bet paziņojumu teksti kopumā varētu teikt pozitīvi, jo īpaši, ja runa par cilvēktiesību aizsardzību un noziegumu sodīšanu. Tomēr mēs nedrīkstētu iegrimt ilūzijās. Vienošanās ir svarīga, bet uh, tās īstenošana ir daudz būtiskāka. Ir ļoti daudz bruņotu grupējumu, kas vēlas izpildīt savas intereses, un ne visi grupējumi parakstīs šo vienošanos, un tāpēc eh, pastāv risks jaunai eskalācijai un vardarbībai mēs redzam, ka sabiedrības šķelšanās ir arvien dziļāka, gan ekonomiskā, gan politiskā ziņā. Tieši tāpēc mums ir eh, būtiski nodrošināt šo eh, valdības izveidi, un tās izveida noteikti būs sarežģīta, tieši tāpēc ANO atbalsts ir ļoti būtisks. Būtu labi, ja ANO visas eh, dalībvalstis runātu vienā balsī. Mēs eh, pagājuši, kad eh, dzirdējām par briesmīgiem cilvēktiesību pārkāpumiem Lībijā pret migrantiem un bēgļiem. Mums vajadzētu ar visiem spēkiem pret to cienīt, cīnīties. Mēs ceru, ka Eiropas Savienība turpinās strādāt ar cilvēktiesību aktīvistiem gan Lībijā, gan ārpus tās, jo šo aktīvistu darbs ir ļoti nozīmīgs miera procesā. Paldies! Castaldo, anche lei un minuto. E- Paldies, Castaldo kungs. Paldies, priekšsarētāji. Tā, mums ir jāpārliecina arī mūsu um, partneru valstis, un tikai tad mēs varam noslēgt nolīgumus. Bernardino Leon daudz strādā, lai izveidotu šo nacionālo valdību Lībijā, ņemot vērā arī, ka uh, Lībijas sabiedrībai visai liela pretestība. Mēs uh, ceram, ka tiks panākts pavisam drīz rezultāts un izvairīsimies no jauna pil kā, pilsoņu kāra. Aptār, kas arī ir uh, gatavs nodarīt kaitējumu Bengāzī, ļoti daudz vēl lieli, lielas pretestības. Uh, Trīpoli arī ir ļoti dažādas uh, uh, nostājas un daudz cilvēki iet bojā. Ir pienācis laiks atjaunot šo valsts, taču miers vēl ir tālu. Un godīgi sākot 26. septembrī Obama, kad runāja ANO un arī um, apšaubīja. Um, karu. Man likās, viņa attieksme ir ļoti liekulīga. ASV, Francija, citi ar ļoti lielu uh, vieglprātību um, bombardē šo valsti un tagad liekulīgi izsakās par šīs valsts nākotni. Kā te es vēlos zināt, kad atbildīgie arī uzņemsies savu vainu. Paldies. Kas tā, Aldo kungs, jums ir viens zilās kartīts jautājums? Vai jūs pieņemat zilās kartīts jautājumu? No Jakovičiča kunga. Jā, lūdzu. U cijelosti se slažem. Jā, paldies, ka pieņemat manu jautājumu. Es pilnībā piekrītu jūsu sacītajam. Priekšsēdētājs, lūdzu, atkārtojiet vēlreiz jautājumu. Poštovani gospodine zastupniče, hvala što ste prihvatili plavu kartu. Tātad paldies e, vēlreiz, ka pieņemat manu jautājumu. Es vēlējos sacīt, ka piekrītu jūsu analīzai par notikušo un par to, kāpēc Lībijā ir tāda situācija tik graujoša. Bet vēlos jautāt jums ko citu. Kāds sacīja, ka e, Lībijā situācija atrisināt līdzīgi kā Bosnija-Hercegovina. Es tā nedomāju. Bosnija-Hercegovina nav funkcionējuši, kaut arī šobrīd tur ir miers. Sīrijas, Lībijas nākotnē, vai jūs piekritīsiet man, ka viņiem pašiem ir jālem par savu likteni, mums tas vienkārši ir jāveicina. Lūdzu, tagad atbildi. Grazie, kolēģa Jakovčič, par la domanda. Jūs un... Sono... Paldies, Jakovčič kungs, par šo jautājumu. Es jums pilnībā piekrītu. Šie plāni bieži vien ir absolūti neefektīvi. Tur ir pamiers. Tomēr tas vēl negarantē, ka valsts pēc tam būs pārvaldāma. Jā, protams, ir nepieciešams nodrošināt uguns pārtraukšanu, bet savādāk uh, Mēs varam nonākt situācijā pēc dažiem gadiem, kad ir pilnībā paralizēta valsts, un eh, tāda valsts eh, nespēs cīnīties pret kalifātu. Bargecijo kungs, pusotra minūte tālāk. Tā, dell'alto rappresentante Mogherini. Paldies augstā pārstāva Mogherini gan iz desmit minūtes runāja, absolūti nekoncentrējoties uz šodien apskatāmo jautājumu. Man jāatvainojas, bet man jāsaka atklāti. Viņa runāja principā par absolūtu secinājumu trūkumu. Situācija ir tāda, ka tā kā mēs esam nonākuši absolūti neskaidrā nostājā attiecībā uz Lībiju, kas atrodas praktiski pie Eiropas Savienības dienvidu robežām, uh, Un mēs nevaram apturēt cilvēku tirzniecības tīklus, kas darbojās Lībijā un kas veicina bēgļu plūsmu nonākšanu Eiropā. Un uh, dzirdēju arī uh, eh, Lielmuftijas uh, eh, no Lībijas uh, paziņojumu, uh, kurš sacīja, ka uh, vienošanās, kuru panāks ar ANO palīdzību, būs pietiekama, lai būtu vienotā valdība Lībijā un reliģija ir vienīgais leģitimitātes pamats. Respektīvi saskaņā ar islāmu viņa nepietiek, ka reliģija ir viens no avotiem, viņa grib būt vienīgais avots leģitimitātei. Vai tā būs kāda jaunā apvienotā valsts, kuru ANO mēģina īstenot. Protams, ka Itālijas, Francijas un citu um, valstu pēcdienas darbojās Lībijā. Bet vēlējos zināt, vai jūs tiešām gatavojat tādu nākotni, kur vienīgais likums, kas ir spēkā, ir šariāta likums. Epidējas kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Lībijas gadījums kārtējo reizi pierāda, ka Eiropas Savienības ārpolitika ir nepareiz veidot. Mēs iesaistījāmies valsts divos pilsoņu karos absolūti bez jebkādas eh, jēgas, un mēs kļuvām par daļu no problēmas. Tagad ir humanitārā krīze. Visas iesaistītās puses ir pārkāpušas cilvēktiesības. Mums ir veseli viļņi ar bēgļiem, kas nonāk Eiropā caur Itāliju. Tagad tur vēl darbojās arī džihādistu spēki, islama valsts. Ko tas pierāda? Tas pierāda, ka mēs joprojām uzstājam, ka ir jāiet nepareizā virzienā. Mēs karojam ar Asādu. Kāda jēga? Tas pats ar eh, Turciju. Turcija ir atbalstījusi ISIS. Uh, un spiedusi tūkstošiem bēgļu uz Grieķiju, ko dara Eiropas Savienība. Viņa piešķir Turcijai privileģētu partneru statusu. Tā vietā mums bija jāpasaka, ka ja viņi ir valsts, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā, tad viņiem ir jāizpild saistības. Mēs nevarēsim eh, tikt galā ar savām problēmām, ja mēs tā turpināsim. Paldies! Tālāk eh, pēc politisko grupu pārstāvjiem individuāli izteikumu pretskungs. Bon. Uh, Priekšstādātā kungs, mēs visi labi zinām, jau četrus gadus iet šis pilsoņu karš Lībijā. Pilnīgi ir mm, sagrauta valsts un visas iestādes. Nu, tāds vismaz kā tāds bija priekšējā režīmā. Šobrīd valda pilnīgs haoss. Tas pilnībā apdraud arī visa reģiona stabilitāti. Un, zinām, arī Eiropas Savienības stabilitāti. <clears throat> Lībija šobrīd ir kļuvusi vienkārši par brīvu pārvietošanās teritoriju visai nelegālai migrācijai, kas no Āfrikas virzās uz un citām valstīm uz uh, Eiropu. Tas iet kopā arī ar uh, Daesh eh, un teroristu radītājiem draudiem. Labi, mēs tā esam redzējuši, kas notiek arī kaimiņu valstīs, piemēram, Tunisijā, kur arī terorismu aktus pastrādā uh, tieši no Lībijas nākuši teroristi. Ko lai darām? Mēs, protams, esam arī runājuši ANO ietvaros, mēs esam arī nosūtījuši savu pastāvīgo pārstāvi. Bet vai varam teikt, ka tas ir tiešām veiksmes tāds, ja izdotos Libijā izveidot stabilu nacionāla izlīguma valdību. Nu, īpašā ANO pārstāvja uh, teksts, uh, izveidotais teksts, it kā iezīmē zināms izredzes. Tagad ir gan atkal noteikts jauns atskaits punkts 20. oktobris Un Lībijas parlamenta, parlamenta darbības turpināšana pēc 20. oktobra, nu, tas ir diezgan smagi, bet e, būtu jādara viss, lai tiešām šis kompromiss tiktu ievērots. Un ceru, ka pēc tam pienāks laiks, ka mēs tiešām varēsim runāt par atbalstu demokrātiskam procesam. Paldies! Jā, paldies! Es redzu, ka Šoprāda kungs eh, vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu, vai jūs pieņemat? Nē, nē, man nav nekāda vēlēšanās te diskutēt ar Front National. Panseri per un minūtu e trenta. Panseri kungs pusotru minūtu. Paldies, priekšsarētāji! Um, Lībija ir ļoti sarežģītā situācijā, un mums ir jāapzinās uh, šī situācija. Ir jāņem vērā uh, visdažādākie uh, spēki, kas ir Lībijā. Pēdējais solis šajā procesā ir vissvarīgākais, un jāliek iesaistītēm pusēm saprast, ka ja viņi atkāpsies no vienošanās, uh, tad viņiem ir jāuzņemas nopietna atbildība nākotnē. Nebija laba ideja uzsākt sarunas Anno par to, vai nevajag eh, aizstāt pašreizējo sarunu vedēju eh, Leonu kungu. Riski, kas ir iesaistīti uh, Eh, liecina, ka konflikts var tikt pagarināts. Simtiem tūkstoši cilvēku bēg no Lībijas eh, pie Tunisijas robežas. Viņiem ir eh, ļoti sarežģīta situācija. Un tāpat arī jautājums par imigrantu, kad nokļūšana cilvēku tirzniecības tīklos. Cerams, ka komisija darīs visu iespējamo Lai veicinātu vienošanos panākšanu, mums ir palikuši tikai dažas dienas līdz termiņam, un tās jāizmanto vislabāk. Priekšsēdētājs Pancēri kungs, Kārver kungs vēlas uzdot jums jautājumu, vai jūs pieņemat to? Jā, lūdzu, Kārver kungs. Paldies! Jūs eh, ļoti kritiski izteicāties par ANO tādu pieeja, ka Eh, Eiropas Savienība ir bez ANO jāatrisina šīs problēmas, vai jūs tiešām esat pārliecināti, ka Eiropas Savienība ir tik eh, lieliska visos rādītājos, ka varētu aizstātu ANO? Varbūt jums ir jāredz kopaini tomēr, un tā ir galvenā problēma. Credo che lei Es nedomāju, ka jūs sapratāt eh, lielāko daļu no tā, ko es centos pateikt. Es nekritizēju Anno par to, ko tā dara. Es norādīju tikai uz kļūdu sākt debates par iespēju aizstāt pašreizējo sarunvedēju eh, Leonu ar vācieti Kopleru. Manuprāt, šādām debatēm ir nepareizs laiks izvēlēts, tas būtu jādara vēlāk, jo nenoliedzām tā, tas mazina pašreizējās sarunu vedēja pozīcijas, un tā ir eh, manis paustā kritika, eh, Anno, kas bija nepieciešama. Nākamais runātājs Karskis. Šī brīža katastrofālā situācija Lībijā, nāk pēc Mursī krišanas, Tas ir dēļ eh, liekulības eh, rietumos. Bija pietiekami saņemt koncesijas naftas ieguvēji, lai eh, Kadafi kļūtu par draugu. Bet šī draudzība ilgi ne, neturpinājās, un Irākas scenārijs atkārtojas Lībijā. Šobrīd tās valstis, kas ir Ehm, pie vār, ehm, kas eh, sadarbojās. Eh, tā šobrīd aicina solidaritāti ievērot un palīdzēt atrisināt eh, bēgļu krīzi. Valsts kā Polija, Slovākija, kat, katru reizi saistībā ar Kadafi režīmu Eh, atsakās uzņemties atbildību par eh, bēgļiem, bet bijušie Kadafī draugi nevar mācīt eh, morāli citiem. Kārski kungs. Etriča kungs vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu, vai jūs pieņemat? Jā, lūdzu. Paldies, ka pieņemat šo jautājumu. Es varu piekrist lielākai daļai jūsu sacītē, vai jūs piekritīsiet man, ka ir liela ironija, ka tādas valstis, tā skaitā, demžēl, apvienotā karaliste, Tonija Blēra vadībā eh, satuvinājās ar Kadafi, un tas viss ir atstājis raujošu efektu uz Lībiju, un ironija ir tas, ka tagad cilvēki, kas domāja, ka viņi aizies un atrisinās visas problēmas, nu, va, eh, t, Eiropas Savienības dalība valsts ir tās, kas eh, izraisīja lielāko daļu problēmu. Vai jūs man piekrītat? Paldies, lūdzu, atbildi. Runājot par eh, šādu valstu vadītājiem, Lielbritānija, jā, es runāju par Lielbritāniju, Itāliju un Franciju. Paldies, Nārta kungs, tālāk vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Lībija nepastāv. Tur ir divi parlamenti, kas nepārstāv nevienu, un divas valdības, eh, kas eh, neko nevada. Tā vietā ir ciltis, kas eh, aizsargājas viena pret otru, cenšoties kontrolēt teritoriju. Tāda realitāte. Valsts dienvidos ir kā melns caurums, kur trūkst jebkāda pārstāvniecība. Uh, kur notiek visa veida kontrabanda, narkotiku, ieroču kontrabanda, cilvēku tirzniecība, virzība uz vienošanos. Nu, šobrīd Islām valsts ir izveidojusi valdību, kas nekad nevadīs valsti, bet apgalvo, ka viņa ir leģitīmā valdība prasot sabiedrības, eh, starptautiskās sabiedrības iesaistīšanos Un eh, valdība šo, otra valdība šobrīd aicina rietumu valsts iejaukties un izbeigt eh, islamu valsts eh, klātbūtni. Fakts ir tāds, ka šie apstākļi ir šausminoši, un mēs tomēr uzskatām, ka mums, mums ir joprojām maldīgā ideja, ka rietumiem ir jā, jāturpina vadīt procesu. Valero kundze. Pasaule zaudēja kontroli, kad uh, Mēs izdarījām tikai pusi no tā, ko vajadzēja. Mēs devāmies uh, uz Lībiju, sabombardējām eh, Kadafi, gāzām viņu un pēc tam aizgājām projām, nepalīdzot uh, radīt stabilu valsti. Līdz ar to mēs esam uh, radījuši situāciju, kur vardarbība visapkārt un brīva ieroču aprit. Mēs e, bijām tur, e, tikāmies ar e, vietējiem pārstāvjiem, redzam, ka nav atbalsts militārā intervencija, ko plānoja Eiropas Savienība. Neviens mums neteica, ka kāds uzskata, ka tādējādi tiks radīta lielāka drošība Lībijas iedzīvotājiem. Tas varētu teikt, ir kļuvis kā, kā privāta lieta, eh, cenšoties apturēt eh, migrācijas plūsmu uz Eiropu, bet tas jau lībiešiem nepalīdzēs. Hukem kungs. Paldies, priekšsēdētāji. kas eh, liek augstai pārstāvēja ārlietās uzskatīt, ka viņa var ietekmēt Lībijas politiku, uh, un eh, izdarīt spiedienu, lai panāktu vienotības valdību, nacionālās vienotības valdības izveidi, ja no nu tur nav nekāda vienotība. Paskaties, kā uz eh, pašreiz migrantu krīzi reaģē dalību valstis rietumu pasaules iejaukšanās Lībijas iekšējās lietās ir labi dokumentēta. Tā skaitā Eiropas komisija cenšoties panākt mieru Ziemeļāfrikā novec pie uh, varas vakuma Lībijā. Pat prezidents Obama ir bijis spiests atzīt šo situāciju. Tas tā vietā ir radījis auglīgu augsnī teroristu grupējumiem kā Islama valsts radīt eh, noziedzīgas impērijas, eh, rīkoties nesodāmi un izmantot eh, situāciju, lai iepludinātu Eiropas kontinentā savus kaujiniekus. Šis ir labākais piemērs, kā izgāžas Eiropas Savienības ārpolitika. Iejaukšanās Lībijā ir novedus pie milzīga skaita bojā gājušo Un tagad eh, mums ir jāsaskarās ar krīzi, kur paši esam radījuši. Un ko tad Eiropas Savienība eh, dara, lai atrisinātu krīzes situāciju? Tiek prasīta vēl lielāka Eiropas centralizācija, šoreiz izveidojot eh, krasta apsardzi un robežsardzi Eiropas līmenī. Kāpēc, lai val, dalību valstis uh, uzticētos, eh, es neuzticētos eh, nevienam Eiropas birokrātam eh, apsargāt mūsu robežas vai dot padomus par vienotības valdību. Es aicināšu pieturēties pie atvēlētā laika. Šoprāt, kungs. Jau kopš 2014. gada Libija īstenībā ir eh, nonākusi tiešā rietumu īstenoto <clears throat> militāru akciju uh, seku rezultātā. Un mēs redzam, kas tika izveidot pretēji. Pilnīgi divas alianses un prēst. Labi, Tripoli, rietumkrastā, tur ir viena daļa, ko neatzīst ANO, mm, savukārt atbalsta Turcija un Katāra. Austrumos savukārt federālisti un bijušie kadāfisti, kurus atbalsta arī ANO un uh, uh, Saudarābiju un arī uh, Eiropas Savienību. Un viņi, protams, ir cīņā aktīvā visu laiku cīņā pret Bengāzī islāmistiem. Tālāk mēs skatāmies Alšālijā un arī islāmista kāvinieki, kuri piesaista džihādistus. Uh, um, nemaz nerunājot par to, kā viņi mēģina izveidot savu islāmu valsti. Uh, Papildus vēl veidojas arī cits reģions, kas eh, liec lielu atbalstu islāma kalifātam un eh, baud pie jūras robežai. Šobrīd Eiropas Savienība nespēja piedāt nekādu risinājumu. Vienīgais jautājums ir, ka būtu tiešām jautājums ir, kā ir uh, iespējams, ka jūs varat apturēt vienkārši migrācijas plūsmu, apturēt laivas, un tas ir jādara tieši jūrā, apgriežot viņus un sūtot atpakaļ uz krastu. Paldies, tiešām mums izticēs runas laiks. Tālāk Golniš, kungs, lūdzu vienu minūti. Priekšsādātāja kungs. Gaidot, protams, ko man teiks mans kolēģis, man liekas, ka īsti interesanti e, gandrīz te iesaistāmies teoloģiskajās diskusijās, un e, kur mēs katrs vienkārši turamies pie savas arī pierakstītās lapas. E, es varu arī norādīt prēdiskungam, kungam ka īstenībā daudzie, kas ir atbildīgi par šo situāciju, tad sauksim tomēr lietas īsto vārdu. Tas bija Kadāfī kungs pats, kas jau eh, atcerieties, kā viņš koreiz uzņēma arī e, Franciju, Elizējas pilī, izru, izru, izrulēja sarkano tā eh, paklāju. Un vēlāk sanāca, ka, protams, viņš vistiešāk panāca, ka vis, uh, viņu atbalsta vēlākajos viņa darbos. Bet kas tā notiek? Mēs tagad esam redzējuši, mēs rietumi esam destabilizējuši Irāku un tā arī Lībiju, un jebkurā ja gadījumā daži pat izskatās, ka ir gatavi vēl arī turpināt uh, destabilizēt Sīrijas valdību. Tas ir tikai veids, kā mēs veicinām ekstrēmistu darbu un darbību. Tālāk Gālērkungs, divas minūtes. Paldies priekšsādātājiem. Es domāju, ka labākais, ko mēs varam darīt šajā situācijā, ir fakts, kā starptautiskā sabiedrība uh, un sabiedriskā doma aizstāvētu Bernardino Leonu sarunvedēju. Un mums ir jāatbalsta šī politiskā vienošanās ar atbalsta pakotni. Un ļoti bieži mēs atceramies uh, to, ka varas iestādes uh, Tripolē ir likušas mums uh, atkāpties. Un jāsaka, ka abu grupu mandāti ir pagarināti, un jāsaka, ka situācija atvēlētajā laikā nav īpaši labēlīga nevienai pusēji ja noteiktas eh, kaujinieku grupas nav ieinteresētas panākt vienošanos ne eh, Tebrukā, ne Tripolē, un mm, ir dažādas, eh, dažādi grupējumi, kas aizstāv kā vienu tā otru grupu, un Turcija, Katāra, Sudāna atbalsta Tripolis pusi. Un man ir jāuzdod jautājums par to, vai mums vajadzētu izmantot uh, iespēju mūsu sarunās ar Turciju, lai uh, novērtētu, kādas ir šo valstu intereses, lai uh, spiestu uz alternatīvas varas izveidošanu Trīpolē. Un man liekas, ka tas ir svarīgākais jautājums, kas jāatrisina Turcijai. Gomes kundze, šī humanitārā un haosa situācija krīze. Mēs esam to veicinājuši vienkārši tādēļ, ka mums nebija koordinēta Eiropas reakcija pēc tam, kad gāzām Kadafī. Vienkārši tā bija muļķīga kļūda ignorēt pārējais perioda procesu un pagaidu valdības veidošanos, kas gal galā nokanāca šobrīd šajās rokās. Un izskatās, ka vienkārši un strauji šo problēmu neatrisināsim. Milzīga militārā operācija un Jemenes uh, gadījums izskatās, ka tas īstenībā bija toreiz rēķināšanās ar salafistiem. Diemžēl tas nozīmēs vēl briesmīgāks seks Lībijas iedzīvotājiem. Un viņi arvien centīsies tik projām. Uh, un droši vien virzīsies uz Eiropu. Mēs redzam, ka trūkus, trūcis Eiropas Savienības balss dalība valstis bijušas sašķeltas. Tagad vairākas galvaspilsētas, kad tieši sajūt tiešo Lībijas ietekmi, tad gudro par militāru operāciju uzsākšanu, kas īstenībā kļūst daudz dārgāka. Tāpat cita kļūda, ko pieļāva ANO un ASV un Eiropas Savienība kopumā, uh, pilnīgi ignorēja iekšējo sašķeltību un uh, reliģiskās sašķelšanās faktu, kas nespēja nodrošināt vienot atbalstu pagaidu valdībai. Mēs redzējām, ka tā ir Turcija un musulmaņu brālība, kas atbalsta savu valdību, un rietumu, kas atbalsta atkal otru valdību. Salafisti un daiši aktīvi cīnās, un tas nav tikai pret Eiro, tas nav tikai pret Lībijas tautu, tas ir arī cīņa pret Eiropu. Tālāk Belderkungs. Paldies, priekšsādātāji. Mēs runājam par tādu kaujinieku valsti. Un, diemžēl, tas nozīmē pilnīgu pilsoņu karu. Divas paralēlās valdības, divi paralēli parlamenti, Eiropas komisija. Nu, te ir aktuāls jautājums varbūt es viņiem varat uzdot un sagaidīt arī rakstveida atbildi. Es uzskatu, ka situācija ļoti bīstama Eiropai. Man ir jautājums tātad. Pirmkārt, vai tiesa par uh, ieroču piegādēm kaujiniekiem no Sīrijas, vai tā ir tiesa un vai jūs to varat apstiprināt vai noliegt? Tālāk, par Krieviju. Vai Krievijas piegādātie ieroči tiek atzīti un vai to ANO pieļauj? Treškārt, vai apzinoties IS radītos draudus Eiropai, migrācijas plūsmu un terorismu, vai var kaut kā veidā to novērst? Paldies, tālāk, Vatsman kundze. Paldies, priekšsarētāji. Komisāri, es vēlos pateikties par jūsu uzrunu. Jūs norādījat, ka situācija ir kritiska. Vairāki deputāti jau uzsvēra situācijas nopietnību, kad 400 tūkstoši cilvēki jau pārvietoti valsts iekšienē un daudz citu, protams, ir pametuši valsti. Vidusjūra tā ir kļuvusi par ļoti bīstamu teritoriju. Mums ir nepieciešams saredzēt kādu cerību. Mēs ceram, ka visas puses piekritīs un parakstīs šo vienošanos. Kā es to saprotu, komisija šobrīd ir piešķīrusi 100 miljonus Lībijas eh, pārējais periodam. Es domāju, to vien nepietiks. Mums ir arī jāsniedz atbalsts kopā ar ANO, sniedz arī tehnisku atbalstu, tad domāt arī policijas atbalstu. Mēs esam apturējuši šobrīd savu atbalstu Lībijai, bet te vajadzētu tomēr lietas no jauna sakustināt. Atbalstītu arī to, ko saka Human Rights Watch organizācija, ka tie, kas atbildīgi par cilvēci, noziedzību pret cilvēci, ir jāsauc pie atbildības starptautiskā kara tiesā. Marušikungs tālāk. Nu, pašiem jāslēdz mikrofons, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātā dāmas un kungi. Vēlos atgādināt. Katra kara pirmais upuris ir uh, patiesība. Ja mēs atsakāmies no patiesības, tad mēs tikai runājam propagandu. Tas nepalīdz atrisināt reāli problēmas. Arī Eiropa ir slima šobrīd. Un, lai mm, risinātu problēmas, mēs nevaram arī skat, saskatāt tikai simptomus, ir jāizskauž cēloņi. Libija un cits Ziemeļāfrikas valstis sagrāva rietumu lielās varas. Sākot jau ar uzbrukumiem Īrikai, Irākai, un uh, tas pats ir arī Lībijā. Nu, mēs daudz ko te varam pateikt, bet nu, nesakām, kāda ir īstenība. Mums ir jānāk par problēmas cēloņiem. Eiropa grimst, un ja mēs grimstam kopā, nu tas īstenībā kļūst par katastrofu mums visiem. Tas ir ārpolitikas katastrofa. Balzāko kungs tālāk. Paldies, priekšsādātāji! Ir 2011. gadā, kad notika karā pavasaris, ASV, Eiropas Savienība nolēma, ka arī Lībijā uzreiz ir jāies, jāievieš demokrātija. Ar NATO atbalstu tika gāsts diktators, bet redziet, tieši toreiz, kad Afija vēlies ieviest jaunu valūtu. Diktators krita, bet diemžēl demokrātija neiestājās, iestājās anarhija. Šobrīd valsts ir sašķelta divās daļās, un situācija ir vēl skaudrāk un sāpīgāk nekā Kadafī laikā. Eiropas senī, protams, vēlas, lai būtu kā, miers un kārtība arī Lībijā bet diemžēl turpinās pilsoņu karš. Es baidos, ka īstenībā arī Angelas Merkels izteikumi veicinās vēl plašāku migrāciju uz Eiropu. Tālāk Čēsas kungs. Paldies priekšsādātāji, komisār kungs. Es vēlos apsveikt Margarīnu kundzi. Viņš šodien nevarēja šeit ierasties, tomēr es vēlos, lai viņi izmanto iespēju Uh, es ievēlos izmantot šo iespēju viņai pateikties. Viņa vienmēr nopietni ņem vērā arī parlamentu un arī risina sarunas ar mūsu ārlietu komiteju. Lībijā šobrīd nav valsts. Tā nav valsts ar valdību, un mēs, mums vispār trūkst sarunu partneri. Tas ir milzīga problēma. ir milzīga iekšējā sašķautība. Un tas viss ir novēdz pie milzīga pilsoņu kara. Un mums nav šādu uzticamu sarunu partneri mm, Libijas pusē. Pat tas parlaments, kas sēž Tripolē, īsti arī nav nekāds sarunu partners. Viņi nav tieši ievēlēti, tāpat arī šīs valdības, nu, viņas nav nekāds sarunu partneri. Šobrīd sanāk, ka vairs nerunām par vienu diktatoru, bet daudziem diktatoriem vienā valstī. Leona kungs ļoti neatlaidīgi cīnījās un mēģināja novērst pilsoņu karu. Mums, Eiropas Savienībai, ir jādod iespējamais atbalsts valdības izveidēji. Šis vienošanās, kas tika noteikts tādā septembrī, ir jāievēro, un tas ir jākontrolē katru dienu. Ļoti svarīgi, lai Leona kungu uzsāktais darbs turpinātos. Ja mēs vēlamies, lai Lībijā būtu miers un kārtība, tad mums ir jānāk ne tikai par tiem valsts iekšēnē iesaistītām pusēm, bet arī Turcijas, Eģiptes, eh, Saudārābijas iesaisti. Un arī visa Rietumbloka un Krievijas iesaisti. Arī šeit parlamentā jāturpina nopietnas debates. Paldies! Peņokungs, paldies! Jā, šis diskusijas Uh, nu, pirmkārt jau ir apsveicami dzirdēt, ka šīs dažādās puses ir nu, pateikuši, ka ir spējuši panākt kaut kādu vienošanos. To nespēja panākt īsti Leonkungs, bet nu, vismaz viņš ir ieviezījis šīs lietas. Tagad esam nonākuši ļoti sarežģītā situācijā. Uh, katra puse pieprasa lielāku atbildību vienam otram uzņemties, un jautājums ir, vai nu piekrīt vai nepiekrīt. Un, protams, jārīkos nekavējoši, lai cīnītos pret Daešu. Nu, tad mēs redzam, īstenībā tas ir 6000 uh, kāvinieki, kas darbojas. Sadras ostai uzbrūk. Un arī citām vietām šī terorismu grupējumi turpina savu darbību un, diemžēl, valsts nespēja kontrolēt ne savas robežas, ne savu valsts teritoriju. Tādēļ īstenībā ir ļoti apsveicama ar augstā pārstāvja deklarāciju par to, ka nekavējoši ir jāsāk strādāt un arī piešķiram arī no Eiropas Savienības 100 miljonus uh, pārējais perioda valdībai. Tādēļ pats svarīgākais, ka vispār šī valdība tiek izveidota. Petrovska kungs. Paldies! Atcaucoties uz arābu pavasari, kā rezultātā tika gāsts Kadafī, un to tieši veicināja Eiropas Savienība, arī bruņojot Lībiju. Tagad ir noveduši pie situācijas destabilizācijas un dažāda veidā pušu un vietu sektu sadursmēm. Tas ir reāli tieši izraisīts haoss, ko tagad izmanto cilvēku kontrabandisti un teroristi. Tie ir teroristi, kas vēlāk plāno arī uzbrukumu Eiropai. Un tieši tādēļ Eiropas Savienībai ir jānodrošina situācijas stabilizācija Libijā arī sadarbībā ar ASV un NATO un Ziemeļāfrikas valstīm. Paldies! Tālāk, Ferākungs, godētie kolēģi. Nikolā Sarkozī, ko atbrīvoja Libija, tagad atrodas hausā. Kādēļ toreiz Anglijā un Francija uzsāka karu cilvēktiesību vārdā? Protams, ka Rafīgungs par to vairs neko nevar pateikt. Bet šobrīd Lībijas atbrīvošana ir veicinājusies islamizāciju un šariātu likumu izplatīšanos, situācijas destabilizāciju, valsts sašķeltību, ieroču tirdzniecību un nepieredzētu migrāciju. Mēs redzam, ka cilvēki bēg, tiek pārvietoti neredzētos apmēros. Protams, ka tas ir īstenībā arī tieši ar Eiropas Savienības atbalstu. Un šodien vēlos norādīt. Gan Sīrijā, gan Lībijā arī Eiropas un ir milzīga atbildība, un no tā ir jāizdara ļoti strauji secinājumi. Paldies! Tālāk, um, Mijamo kungs. Paldies, priekšsādātāji. Šīs konflikts, protams, turpinās sadzīve kļūst arvien neciešamāka, arvien vairāk cilvēku tiek pārvietoti un arvien vairāk cilvēku iet bojā. Un uh, arvien izplēšās terorisms, arī dāžu grupējumi un pieaug ieroču tirzniecība. Situācijas attīstība pēdējo mēnešu laikā, kur mēs redzam, ka ir sašķeltība dažādās puses, bet iesaistoties arī ANO un īpašajām pārstāvim, nu, ir zinām virzība. no 20. septembra tā ir skaidrs priekšlikums, bet nav zināms, vai tas būs pietiekams. Mēs nedrīkstam vēl zaudēt laiku. Mēs nevaram vēlreiz kavēties pārskatot šo konkrēto priekšlikumu. Nedomāju, ka tas ir nepieciešams un vēl kavēties pie atsevišķiem redakcijas jautājumiem. Mums ir jāpanāk šī procesa tālāk virzība, veiksmīga virzība. Lībiešiem pašiem ir jāpāņem. Uh, savas valsts valdību. Ir ļoti svarīgi, ka tiek izveidot šīs nacionālā izlīguma valdība un nodrošināt cīņa pret islāma teroristiem. Lībija ir ļoti svarīga vidusjūras valsts. Turklāt ir Eiropas Savienības vistiešākais kaimiņš. Un mēs redzam, šobrīd šis varas vakums ir noredz, novedis pie šīs traģiskās situācijas, kā ir vien pieaugšie cilvēku uh, Hmm, plūsma vidzjūrā. Mums jādara viss, lai mēs kavētu šādas mafijas darbu. Te ir milzīgas arī Sahela valstu problēmas. Un turpmāk ir jāmeklē veids, kā var nodrošināt neatkarīgs Lībijas darbs lai tā būtu vienota valsts. Paldies! Tālāk, um, Kārkungs, priekšsādātāji. Vairāk kā pusmiljons Eiropas eh, sasniedz tieši eh, caur vidusjūru, bet daudz arī gāja bojā. Tad jautājums tikai par drošību. Mēs uzsākot arī šo jūras eh, patruļus, reizē signalizējam, ka, nu, esam gatavi un gan arī atbalstām uh, šo cilvēku kontrabandistu darbu. Situācija Lībijā īstenībā vēl tikai pasliktināsies. Eiropas Savienībai ir īstenībā vajadzētu vairāk atbalstīt ANO virzīto dialoga procesu. Lībija ir pelnījusi mieru. To nedrīkst pieļaut, kā vienkārši mazs vairākums bloķē mieru iestāšanos. Ir jāveicina reģionālā sadarbība Tā mēs aicinām, lai visas puses no ārpuses ievērotu ieroču embargo, un mēs sniegtu atbalstu arī dialogam. Eiropas Savienībai ir jāsniedz atbalsts Lībijas iedzīvotājiem miera procesā. Paldies! Paldies! Tālāk Šahāzerkungs. Paldies, priekšsādātāji. Lībijas traģēdija ir um, kā katastrofālās ANO un Eiropas Savienības un NATO ārpolitikas sekas. Un īpaši ASV arī slepenā dienesta un uh, Sarkozī ārpolitikas sekas. Libija, kas ir īstenībā cilšu valsts, tagad tiek sāsčelts ar rietumiem un austrumiem, nonāk hausā tiek pilnībā nepārvaldīts teritorijas un rodas haoss. Un to vēl visu pārņem humanitārais tsunami šī migrācijas izskatā. Šis haoss var notikt, nonākt līdz pat mums jūsu katastrofālās politikas rezultātā. Tādēļ jārunā uz vietas, uh, pašā Lībijā, bet tā nav vairs jūsu politikā. Tādēļ, vai vēl ir nepieciešams, lai atkal iejauktos Krievija un arī Ēģipte, lai izvairītos no paša sliktākā, kas jūs pat nevarat iedomāties? Aijala Sanders tālāk, kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es atzinīgi vērtēju šo cerīgo uh, vienošanos. Un te tiešām varam izteikt arī atzinību Bernardīna Leona darbam. Ir, protams, cilvēki, kas nevēlas, lai Lībijā iestātos miers. Viņi ir ieguvējuši šajā hausa situācijā. 42 gadus Lībiju pārvaldīja diktators. Tagad tā nonākusi hausā, un vairāk teritorijas savās rokās sagrāb IS. Uh, Būtu ļoti svarīgi, lai pirms 20. oktobra šī miera vienošanās tiktu īstenota. Te mēs runājam par pirmajiem soļiem. Arī pēc tam atbalsts nacionālajiem parlamentam, lai viņi varētu risināt problēmas un cīnītos pret kopējo ienaidnieku, šiem islāma teroristiem. Ir jānodrošina miers pašu Lībijas iedzīvotāju vārdā un reiz arī kaimiņu valstu vārdā. Un arī izskaužot šos cilvēku kontrabandistus. Jādara viss, lai šī vienošanās tiktu īstenota. Tas ir, tā ir mūsu miera cerība. Savādāk Lībijā nu, mēs varam sagaidīt lielāku hausu un cilvēku ar vien vairāk bēgs no šīs uh, teritorijas uz Vīni un Berlīni. Paldies! Tagad um, esam saņēmuši arī ziņu no tulkiem, kas lūdz tomēr, lai daži runātāji tik ļoti nesteigtos. Tālāk Vaidenholcera kungs. Paldies, priekšsarātāji! Runājam par Lībiju Pirmkārt, mēs runājam, protams, par rietumu pieļautām kļūdām. Tas ir pamatoti. Tomēr tas neko nepalīdz. Pirmkārt, jau jautājumā par atbildību. Un kāpēc viss notiek tik lēni? Steidzami. Jāpanāk situācijas stabilizācija. Ir jāpanāk, ka tiek izveidots valstiskums. Ir jābūt šādai nacionālā izlīguma valdībai, to pirmkārt ir jāizdara pašai Lībijas tautai. Ja par Eiropas atbildību runājam, nu tad ko mēs vēl varam darīt? Pirmkārt, nepieciešams, lai krīze stabilizētos. Mums ir jāizveido arī mūsu kaimiņattiecību politiku, ko mēs saucam par mūsu jūru un mare nostrum. Tālāk, ja mēs runājam arī par attiecību uzlašanu ar citām Āfrikas valstīm, un ceturkārt, ja mēs runājam par papildus atkal migrācijas problēmu, Te miljoniem cilvēku, kas vēl gaida iespēju tikt uz Eiropu. Un tikai kopā ar mūsu partneriem mēs varēsim visu šīs problēmas atrisināt. E, mi scusi, onorevole Dalli, il microfono. Cienītā Dalli kundze lūdzu mikrofonu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu jau kādu laiku mēs eh, esam cerējuši, ka vienošanās tiks panākta un stabilitāte iestāsies, taču, diemžēl, situācija e, turpina būt ļoti neskaidra un risinājumu panākšana kavējas. Nu, nevajadzētu atbaidīt eh, tos, kas vēlas panākt eh, risinājumu. Ir svarīgi izveidot Nacionālās vienotības valdību Lībijā, un Lībija pelna mūsu atbalstu. Ir daudz cilvēku, ir svarīgi, lai cilvēki uzskatītu Lībiju par savām drošām mājām, kurā valdīt stabilitāte un miers. Un ir ļoti svarīgi, lai visas interesētās puses, iesaistītās puses piedalītos šajā politiskajā procesā. Tādēļ es ceru, ka mēs redzēsim to, ka praksē tiks realizēts e, nostiprināts miera līgums. Tālāk nākošā runātāja, nākošais runātājs Kristēkungs. Četrus gadus pēc tam, kad lībieši izgāja ielās, Viņi tagad pieredz savas revolūcijas rezultātu, kas ir sadalīta valsts, kas ir novedusi pie cilvēku pārvietošanas, kas ir izraisījusi humanitāro krīzi, un tāpēc ir svarīgi izturēties atbildīgi visām pusēm Un uh, saruna sano ir pēdējā iespēja teksts, eh, par ko notiek sarunas, paredz ilgspējīgs risinājums Lībijai. Un tagad uh, visām pusēm ir jādemonstrē sava apņēmība nodrošināt labklājību un mieru šajā valstī, ko lībieši ir pelnījuši. Un Eiropas Savienība ir gatava sniegt uh, nepieciešamo atbalstu, bet uh, tikai sarunu. Uh, vedēji var nodrošināt šo eh, rezultātu. Un tālāk, eh, Freunda kungs. Paldies. Jaunākās ziņas no uh, Lībijas ir uh, visai maldinoši. Tā, piemēram, lībieši Uh, apgalvo, ka vēlas, uh, mm, lai Eiropas Savienība atbildes uh, palīdzētu viņiem kopā ar apvienotajām nācijām nodibināt mieru šajā valstī. Bet, kas attiecas uz Lībiju, tad mums ar visu atbildību ir jāsaka, ka, diemžēl, pagaidām alternatīvas mieram nav. Un šī iespēja, kas uh, šai valstī uh, tiks radīta. Uh, nepalīdzēs atrisināt situāciju, kas nozīmēs to, ka uz Eiropu plūdīs jaunas bēgļu plosmas no šī destabilizētā reģiona. Paldies tālāk. Peneikungs. Lībijā eh, būtu svarīgi, lai visi iesaistītās puses rastu risinājumu balstoties uz vienošanos eh, par kūru eh, ar Bernardino Leona palīdzību cenšas rast vienošanos, bet diemžēl trūkst politiskās gribas no Tobruks un Tripols pārstāvjiem Un, kā Gomeša skundze norādīja, tad optimismam nav pamata, ir pārāk daudz problēmu, kas vēl ir jāatrisina. Nav īsti skaidrs, ko šie cilvēki pārstāv, cik tālu vienošanās vispār var iet, kā īsti izveidot uh, drošības uh, telpu, uh, kuru pašlaik pārvalda islamisti un cilvēku tirgotāji. Mums ir nepieciešams turpināt izdarīt spiedienu līdz eh, tiek izveistotas nepieciešamās eh, valsts pārvaldes struktūras. Mēs nevaram strateģiski nozīmīgai valstī uh, nogrimt Paldies, nākamais Covid kungs. Jā, mēs vēlamies veiksmīgu risinājumu, mums ir jāmācās no pagātnes. Uh, Iepriekšējā konflikta plānošanās ANO jau ir uh, cietušas neveiksmi. Uh, ļoti daudz uh, ieguldīto līdzekļu beigās ir nonākuši dažādu huntu uh, rokās un izveidojušās valdības, kuras nerespektē cilvēktiesības un citas demokrātijas normas. Mums nevajadzētu pieļaut jaunu Kadāfī. Un tas, kas kā bija sākās kā pretošanās, tagad eh, faktiski ir kā eh, iznīcināšana. Svarīgi ir, lai Lībijas cilvēki paši iesaistītos eh, savā nākotnes veidošanā un ir jāatbalsta vietējās pašvaldības, kā arī uh, jānovērš to, lai iedzīvotāji tik iesaistīti īsas uh, spēkos, jākontrolē migrācija un jānodrošina pārēj uz demokrātisku uh, iekārtu, kas pašlaik ir nepieciešams, ir nepieciešams nodrošināt uh, drošu politiku Lībijā tās uh, tautas labā. Paldies, Hovita kungs! Tagad es vēlētos pāriet pie brīvā mikrofona procedūras. Ņemot vērā to, ka mums ir ierobežots laiks, nav katras grupas, eh, došu vārdu vienam runātājam. Četrus gadus eh, pēc eh, Kadafī iegāšanas Lībija piedzīvo humanita, humanitāro krīzi. Un ir diezgan neticams, ka abas puses vienosies, kaut gan ir nepieciešams izveidot Nacionālās vienotības valdību. Uh, ir eh, efektīvāk jācīnās arī eh, pret cilvēku tirgotājiem, kas izmanto Lībijas iekšējos un apkārtējos ūdeņus. Pretējā gadījumā eh, šīs te bandas un militārie grupējumi radīs apstākļus, no kuriem bēgs vēl vairāk cilvēku. Micīkungs. Uh, kundas, šeit viņš nav klāt, eh, Zoliks kungs. Jā, nu man ir paveicies. Es domāju, ka pienācis laiks spērt izšķirošus soļus, lai eh, veidotu uh, pilsonisku valsti, kas atbilstu uh, Lībijas tautas vēlmēm. Uh, stabilizācija un cīņa pret terorismu ir ļoti būtiska, un tā vārdā jācenš sadarboties starptautiskiem spēlētājiem. Uh, lai nodrošinātu šo procesu. Krīzi var atrisināt tikai tad, ja visas eh, puses izrāda vēlmi uzsākt politisko dialogu, sadarboties ar citiem politiskiem spēlētājiem un parakstītu vienošanos. Drošības radīšana eh, Lībijā samazinās migrantu plūsmas uz Eiropu un mēs samazināsim spiedienu savam āriem robežom, eh, lai ļautu uh, potenciālajiem migrantiem palikt savās valstīs, ir jānodrošina jānodrošina šo cilvēku tiesības viņu pašu mājās. Paldies, ka ievērojāt uh, savu runāšanai atvēlēto uh, laiku, Marijas kungs. Situācija Lībijā parāda, kādas ir, eh, kāda ir izaicinājumi nākotnē Eiropas Savienībai. Pāri pāri 400 tūkstošiem bēgļu cenšas aizbēgt no pilsoņu karu šajā reģionā un gal galā viss nonāk pie mūs, uz mūsu sliekšņa. Un jautājums, kas atbalsta džihādistus Lībijā? Eh, un Sīrijā arī dzen, eh, kāda ir, piemēram, Turcijas loma, citu starptautisko spēlētāju loma, vai komisija zina, kas saskaņā ar informāciju no žurnālistu aprindām. Viens no kuģiem, kas izgāja no Lībijas, tika apturēts eh, netālu no Krētas, un tur tika atklāts pārvar pieciem tūkstošiem šaujām ieroču. Un eh, jautājums, kā mēs cīnāmies pret ieroču kontrabandu uz Lībiju. Nākamais runātājs. Cienījamie kolēģi, abas eh, konfliktējošās puses eh, rada situāciju, kurā cieši nevainīgi cilvēki. Un uh, sarunu vedējs Benedino Leons ir pelnījis uh, pateicības vārdus par savu darbu. Protams, neviens uh, paldies dokuments nav perfekts, un arī abas konfliktējušās puses nav izteikušas vēlmi parakstīt šo dokumentu, kam gan būtu jānotiek nevēlāk kā 20. oktobrī. Mogrīnī kundzei vajadzētu pielikt visas pūles, lai panāktu, kā abas puses atkal nosēžas pie sarunu galda, lai uh, viņi uh, izveidot Nacionālās vienotības valdību. Uh, Un ja mēs nepanāksim šādu risinājumu, durvis uz Eiropu būs atvērtas. Paldies, Kaničuks kundze. Priekšsēdētāji kungs, mēs visi zinām, ka ļoti daudzi cenšas pāri vidusjūrai aizbēgt no Lībijas, un arī daudzi šajā ceļā iet bojā. Bet sit situācija ir hausa sekas, mm, kas eh, jau vairākus gadus eh, valda Lībijā, un tāpēc mums ir jāpalīdz lībiešiem konsolidēt uh, viņu valdību, kas varētu realizēt savus uzdevumus. Tas nav vienkārši, jo ASV un vēl arī citas NATO valstis ir uh, iznīcinājušas pārvaldes struktūras šajā valstī. Uh, un eh, lēnā eh, atjaunotnes process šajā valstī eh, padara stabilitātes iespējas izveidošanu par tālas nākotnes iespēju. Tā kā mums ir jāstrādā ļoti pamatīgi, lai uzlabotu situāciju. Nākamā runātāja Daina Dāca. Paldies, priekšsēdē komisāra kungs. Jūs uh, stāstījāt par to, kas ir pieejams, lai palīdzētu Lībijai, un sacījāt, ka ir papildus 100 miljoni jau esošajām programmam. Vai eh, šī devība būs saistīta ar noteiktām garantijām par tik svarīgiem jautājumiem, kā, piemēram, brīvība no kristiešu diskriminācijas un citu uh, minoritāšu diskriminācijas? Uh, Kadafi uh, savā laikā apbruņoja īrijas republikāņu armijas kaujiniekus, un daudzi, uh, kas tika ievainoti ar šiem ieročiem, vēl šodien cieši no tā, jo ir kļuvuši par invalīdiem. Ļoti daudz no Lībijas iesaldētajiem, iesaldētā finansējuma apvienotajā karalistē nevar tikt izmantots, lai kompensētu cietušajiem, jo tas esot pretrunā ar ES likumdošanu. Vai jūs nodrošināsiet, ka ir iespēja dot, ļaut uzvarēt taisnīgumam un kompensēt cietušajiem? Paldies. Tālāk došu vārdu komisāram Stiljanīdes kungam. Paldies, de, godāti deputāti, par šī interesanto viedokļu apmaiņu, par kuru es informēšu, protams, augsto pārstāvi. Varētē kolēģi, mēs turpināsim atbalstīt ANO centienus tuvākajās nedēļās panākt mieru. Mēs ceram, ka vienošanās eh, var tikt parakstīta tuvākajās dienās un ka to izdarīs visas iesaistītās puses. Esam pārliecināti, ka visas iesaistītās puses aptver, ka nav vairāk laika gaidīt. Ir pienācis laiks domāt par Lībijas nākotni. Lībijas, Lībijas ekonomika jau brūk. Sociālā struktūra ir sagrauta. Mēs esam gatavi vērst sankcijas pret tiem, kas pēdējā gada eh, laikā vēlējās eh, graut sarunas. Eiropas Savienība nepieņēms Lībijas sašķelšanos. Eiropas Savienība nepieņems, ka kāda no pusēm pārņem varu un uzspiež savu valdīšanu ar spēku. Eiropas Savienība nepieņems to, ka e, Lībijai nav savu finanšu institūciju. Es runāju par Centrālo banku, Nacionālo naftas kompāniju un e, Lībijas investīciju aģentūru. Tām ir jāpaliek neitrālām, un tās nevar iesaistīties šajā cīņā. Tieši šī neutralitāte ir palīdzējusi saturēt valsti kopā. Un tikai šī neutralitāte var palīdzēt eh, turēt valsti kopā arī nākotnē. T tas, manuprāt, ir mūsu morālais pienākums kā Eiropas Savienībai. Paldies par uzmanību! Paldies komisāram!